par cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu. Tāds ir ziņojuma nosaukums un vārds vispirms Prēdas kungam četras minūtes. Un citas starpā sveicu arī Mogherīnī kundzi. Prezident, je voudrais commencer par exprimer ma satisfaction quant au Paldies, priekšsādātājs. Vēlos arī sākt ar savu gandarījumu par to, ka mēs tādu e, sākam izskatīt e, tik notved no jautām, kā Eiropas Savienībai vienoti vajadzētu rēģēt šādos nozīmīgos jautājumos, kā no, kara noziegumi un genocīds. Un es to ierosināju izskatīšanai konkrētiem iemeslu dēļ, kas ļoti atspoguļot arī piedāvātajā tekstā. Tātad te mēs runājam par arī mūsu saistību arī ar uh, jau saistību ar starptautisko kādu tiesu tribunālu, kas jau skaidri pieņem šos principus sešiem gadiem. Un tad tas vispējais konteksts. Tātad bieži vien, kā bieži vien Eiropas saimnībai jārēģē uh, arī uz Eiropas uh, starptautiskās kādu tribunālu pieņemtiem lēmumiem. Uh, un bieži vien tiem kādu nozīmē, kas beidzā laikā ir tieši pastāvi Āfrikā. Un tādēļ mums ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam noformulēt Eiropas nostāju. Un tādēļ mēs, es īpaši vēlos savā arī e, norādīt, ka Eiropas arēnas darbības dienas, kas aktīvi ir iesaistījuši jautājumu e, mm, attiecību veidošanā, arī ņemt vērā tātad šo valstu radītājus un e, viņu iespējamo iesaisti kara noziegumos. Un tādēļ es vēlos arī nodrošināt, apsveikt Eiropas Savienības no izstrādāto 15. gadā ietvaru par tiesiskumu nodrošināšanu cilvēku aizturēšanas gadījumā. Un tādēļ, lai mums būtu skaidri arī principus, kā mēs arī nodrošinām uh, personu tiesāšanu, kā noziegumu gadījumā, ir ļoti svarīgi, lai ārējās darbības dienests darītu visu, lai spētu precīzi identificēt šis, šāds veidu noziegums un tālāk arī aktīvi rīkotos un panākt arī, ka starptautiskie partneri rīkotos un arī attiecīgi ar iesaistītajām valstīm. To ņemt vērā attīstot mūsu divpusējās attiecības. Un vēl ko savā arī ar ziņomā uzsveru, ir arī mūsu sadarbība ne valstīm, tātad pusēm, kas nav uzskatāms par valstīm kā piemēram genocīds, kas tiek īstenots Irākā, Sīrijā, lai apspiestu minoritātes. Nu, te varētu attiecīgi rīkoties šādi. Viens ir variants, ka mēs vai nu arī vēršamies pieteicīgi valstī, kurā šādas organizācijas darbojas, un tad mums būtu kopīgi jādomā, ka mēs reāli šādas situācijas risinātu. Es saprotu, vai nu mums vajadzētu tiešām saprast, ka bieži vien šās valsts nekādā ziņā nereaģēs un neiesaistās un, un neiesaistās starptautiskā kā kriminālā. Ne Sīrija, piemēram, Irāk, tas īsti nebūtu, bet mēs nedrīkstam apstāties šādu šķēršļu priekšā. Mums ir jāspēj nodrošināt, ka mēs nosodām daišu un attiecīgi arī sniedzam atbalstu cietušajām pusēm. Tādēļ daļas darbības ir jāuzskata pret, pret eh, noziegumu pret cilvēci. Eiropas Savienībai jāspēlē pārliecinoša loma, arī cīnoties pret uh, šādu nesodamību, ko šobrīd bauda Daesh. Un tad, piemēram, arī Lielbritānija un uh, Beļģija šajā ziņā ļoti aktīvi jau uzsākušas rīkoties. Mums ir pienācis tiešām jāatzīst, ka ekonomiskā, sociālā un Irāks vispārējais labklājības atjaunošana ļoti nopietns uzdevums. Te mēs runājam par strateģiskiem uzdevumiem. Tātad visas valstis, kur šobrīd terorizē Daesh, un arī citi, kas cieš no terorismu, ir jānodrošina to attīstība un stabilitāte ilgtermiņā, lai personas cilvēki varētu atgriezties savās dzīves vietās. Mm, bet tas nav iespējams, kamēr daži kaujinieki ar vienu steigā neaizturēti brīvi. Tad mums jārēģē uz tiem kara noziegumiem, noziegumi pret cilvēks, kas notiek mūsu acu priekšā. Tādēļ eh, es aicinu mūs sarboties un tiemžēl jāsaka žēl, ka nav šodien iespējams nodrošināt viedokļu apjo, apmaiņu, ir tikai šī īsā prezentācija, tas, ko es iespēja. Nu, vismaz man prieks, ka bija šāda iespēja. Paldies mūsu referentam, labvakar visam. Es kopā ar jums darbošos līdz pat pašam šodienas vakaram, līdz pašām beigām, un es ceru, ka ir tādi deputāti, kas tiešām arī visu laiku paliek klāt. Tā, tad šobrīd ir tā. Tagad mums ir brīvais mikrofons, Bija paredzētas 5 minūtes, bet mums ir daudz vairāk deputātu pieteikušies, aptuveni 11 uh, eh, cilvēki ir pieteikušies, tāpēc arī mans priekšlikums būtu šāds, lai visi varētu izteikties, bet uh, mūsu referents gribētu ilgāk diskutēt. Un tāpēc arī katram no deputātiem, kas izteiksies, es jūs sirsnīgi lūdzu, lūdzu pieturieties pie sava uh, laika limita, un Ieža Pospešili ir mūsu pirmais runātais. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju runāt par šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Vēlos pateikties uh, Preda kungam. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo uh, Mēs runājam par Eiropas Savienības institūciju darbību un par potenciālo, potenciāliem konfliktiem. Un tas nozīmē, ka ja mēs strādājam pie šī ziņojumā, mums ir nepieciešams šīs, kon šos konfliktus risināt. Es domāju, ka konfliktē tik tiešām jārisina šī situācija kā jau uh, ir zi uh, ziņojumā norādīts. Es varu ziņojumu atbalstīt arī citu iemeslu dēļ. Jūs pieminējat Romas uh, statūtus. Žēl, ka mums nav vairāk valstu, kas šo konvenciju gribētu ratificēt. Mums ir nepieciešams izdarīt visu, lai uh, lūgtu no mūsu starptautiskajiem partneriem, lai šo starptautisko institūciju viņi atzītu. Paldies, Paspišēla kungs, un tagad lūdzu Džolija Vorda, jūs esat nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētājā kungs. Es gribētu pateikties kolēģiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Eiropas Savienībai ir nepieciešama stingrāka nostāja par šo jautājumu, it sevišķi tagad, kad cilvēktiesības tiek neievērotas ar vien lielākā mērā un var visur pasaulē ir daudz uh, Uh, konfliktu un uh, noziegumu. Vēlos ir sevišķi runāt par sieviešu un meiteņu situāciju karā un konfliktā. Sievietēm ir jābūt vadošai lomai konfliktu risināšanā. Jāatcerās arī e, tas, kāda loma un kādā situācijā atrodas e, tie, kas ir cietuši noziegumos. Runājot par tām sievietēm, kas cieta eh, Rietumbalkānos, atsevišķi Kosovā no seksuālās vardarbības, pēc daudziem gadiem, pēc tam, kad konflikts jau ir beidzies, šī, šīs sievietes joprojām nav saņēmušas eh, mm, to, ka viņu uh, gadījums, viņu lieta tika izskatīta. Ir tik daudz sieviešu, kas pārdzīvoja uh, konfliktus, ir svarīgi uzklausīt šīs sievietes, lai nodrošinātu patiesu taisnīgumu. Paldies jums, cienījami deputāti! Lūdzu, ļoti strikt pieturamies pie vienas minūtes, un tagad lūdzu Marija kungs. Liels paldies priekšsādātāji! Genocīds un noziegumi pret cilvēci, kā arī kara noziegumi ir svarīgi, lai visi šie jautājumi, visi šīs problēmas tiktu risinātas. Ir svarīgi nodrošināt arī kriminālu vajāšanu tiem, kas ir pastrādājuši šos noziegumus. Ir jābūt arī prevencijas politikai, lai nepieļautu tik nopietnu situāciju turpmāk. Ļoti daudzos gadījumos cilvēki runā par pagātni, bet es gribētu runāt par Vācijas situāciju, par uh, reparācijas maksājumiem, ko Vācija maksā Grieķijai, ko Parīzes miera nolīgums, taču Vācija joprojām nesam, nav samaksājusi reparācijas maksājumus Grieķijai un ir nepieciešams maksāt kompensāciju par nāciju kara noziegumiem Grieķijā. Vācijai ir nepieciešams uh, apmaksāt šos parādus un nevar izvairīties no tā. Liels paldies, lūdzu, Pimenta Lopes kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs vēlamies darīt visu, lai uh, bez uh, soda neizbēgtu tie, kas ir pastrādājuši kara noziegumus, noziegumus par cilvēci un uh, genocīdu. Mēs nedrīkstam uh, būt eh, cīniski un divkosīgi. Šajā ziņojumā ir runāts par to, ka ir dažas valstis, kas ir vainīgas, dažas valstis, kas nav vainīgas, un tas ir eh, balstīts uz ģeopolitiskā uh, situācijas ASV, dalība, Eiropas Savienības dalība valsts, Saudi Arābija nav pie, pat pieminētas šajā ziņojumā, taču daudzās val, šajās valstīs jau gadu desmitiem notiek ļoti nopietni noziegumi arī Eiropas Savienībā. Bet uh, mēs redzam arī, ka vēsture tiek grozīta. Daudzi cilvēki ir uh, piemirsuši svarīgus vēstures faktus, piemēram, to, kas notika Serbijā. Lielas paldies, ka pieturējāties pie vienas minūtes. Nē, atvainojiet. Nē, tagad mums ir brīvais mikrofons, līdz ar to zilo kartīti izmantot nevar. Tagad lūdzu. Nākamais runātais ir Barbara Lohpihleres kundze. Lielas paldies priekšādētāji. No visas pasaules mēs regulāri redzam uh, bildes ar nopietniem kara noziegumiem. Eiropas Savienībai ir jāturpina strādāt, lai uh, šos uh, nopietnos noziegumus uh, izmeklētu un lai tos, kas ir pastrādājuši šos noziegumus, lai viņi nepaliktu bez soda, ir svarīgi uh, darboties askaņā ar vispārējiem tiesību principiem pret šiem kara noziedzniekiem. Mums ir skaidri jādefinē, kur ir noticis kara noziegums. Pavisam nesen parlaments runāja par Jemenu, bet kur tieši un tas noticis un kas ir atbildīgs par situāciju Jemenā. Uh, tas pats attiecas arī uz uh, Saudi Arābiju. Ir nepieciešams uh, nosodīt to, uh, kas tur ir pastrādāts. Margarīnī kundze, mūsu augstai pārstāvē ir nepieciešams uh, skaidri uh, pateikt, ka ir ļoti konkrēti, konkrētas sekas, ja tiek pārkāptas starptautiskas cilvēktiesības. Lielas paldies, un tagad lūdzu Georgijos Epetideos, jūs esat nākamais runātais. Lielas paldies priekšādātāja kungs. Mēs esam tie, kas varbūt saka, ka kara jautājumi vairs nav tik aktuāli un ka vairs nav tik daudz kara noziegumu, bet tas tā nav. Kara noziegumi joprojām tiek pastrādāt, noziegumi pret cilvēks arī, cilvēki tiek spīdzināti, ir arī cita veida noziegumi, arī izvarošana. Ir arī reliģisko vai etnisko mazākumu uh, spīdzināšana, un tagad mēs eh, runājam arī par jaunu organizāciju, kurā vairs netiek kontrolēta Boko Haram šāda organizācija. Ir nepieciešama stratēģija, kas nodrošinās to, lai šāda veida noziegumi nemaz netiktu pastrādāti, vai arī, ja tas ir noticis, lai nu, tiktu nodrošināta krimināla vajāšana bet ir skaidrs, ka ir nepieciešama vienādi sodi. Nedrīkst tam skatīties uz cilvēka vaigu. Tagad paldies un lūdzu Šoidrovs kundze. Viņas nav klāt. Nē, jūs esat, jā, paldies par iespēju izteikties. Es gribētu pateikties mūsu kolēģim Preda Kongam par to, ka viņš ir aktualizējis šos ārkārtīgi svarīgus jautājumus. Šajā nedēļas nogalē ir pieņemts ziņojums par organizāciju pret eh, ķīmiskajam, ķīmiskajiem ieročiem, un astoņi cilvēki ir zaudējuši dzīvību uh, zarīnu izmantojot saskaņā ar ziņojumu. Sīrijas ārlietu ministrs šajā par šo ziņojumu ir izteicies, ka ziņojums nekādā gadījumā nav ņemams vērā nopietni un ka Krievija to ir manipulējusi un vēlos šo uh, attieksmi E, nosodīt, tāpēc, ka šis ļoti neitrāls ziņojums un tāpēc arī Krievija nevarēja to ietekmēt. Un tāpēc, ka zarīns tikai izmantots, tas tiešām ir fakts, ir nepieciešams tagad, lai tiesa to pienācīgi izmeklētu. Runājot par tehniskajām kopienām, reliģiskām minoritātēm, visas šīs sabiedrības daļas tiek sevišķi pakļautas noziegumiem. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji, tagad lūdzu Čaba Šogora kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci joprojām notiek visur pasaulē, tāpēc arī um, Eiropas Savienībā mēs arvien vairāk saprotam, ka uh, Eiropas integrācija ir ļoti vērtīga, jo mēs esam panākuši ilgtermiņa mieru. Eiropas Savienība nevar, Eiropas Savienības iedzīvotāji pat nevar iedomāties, kas reāli notiek daudzās valstīs. No Eiropas Savienības mēs, protams, sagaidām to, ka noziedznieki tiek sodīti un turpmākie kara noziegumi netiek pieļauti. Vēsture mūs māca, ka ja netiek izmantot, izmantots militārais spēks, kara noziegumus nevar apturēt. Jā, varbūt noziedzniekus var kaut kā apturēt, bet tikai parasti tad, kad uh, notiek militāra iejaukšanās. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība kaut ko darītu lietas labā, Eiropas Savienība ir jābūt visām iespējām. Savādāk tikai NATO ir vienīga organizācija, kas var kaut ko darīt lietas labā. Lielas paldies! Tagad lūdzu Stanislavs Polčaks, un tad pēc tam izteiksies uh, augstā pārstāve. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Es personiski esmu redzējis to, ka kara noziegumi un noziegumi pret cilvēcei joprojām tiek pastrādāti, un arī tas, ko šeit saka uh, kolēģis Preda, ka tik tiešām uh, jautājumi par uh, profilakse un par sadarbību ir ārkārtīgi svarīgi, jo šie ir principiālie jautājumi. Gribētu runāt par šo jautājumu ir tā, ir šī vispārīgā koncepcija, kas ir saistīta ar iespēju, ka mēs nekad neaizmirsīsim par šiem nopietniem noziegumiem. Un, un lai kāra noziegumus nevarētu apslēpt, ir būtiski, lai nebūtu noilgums kara noziegumiem. Tas nozīmē, ka noziedzniekiem nekādā gadījumā nedrīkst piedāvāt iespēju kaut kādā veidā uh, paslēpties un tā, lai viņi varētu saņemt sodu, ja ne šodien, tad nākotnē. Labi, tad līdz ar to mēs varam brīvā mikrofona diskusiju pabeigt un tagad lūdzu augstā pārstāve Frederika Morgarini. Thank you. Paldies. Pirmkārt vēlos pateikties Kristianam par viņa ieguldīto darbu sagatavot ziņojumu. Vēl minēšu, ka esmu pieradusi jau, uh, lai gan plenārsesijas vēlējiem darbstilam, bet tas, ka mēs jau iekavējam visu par divām stundām, man liekas, nedaudz tā kā nav pieņemami. Mēs, es labprāt, arī ierastos rītdien, un jums arī daudz lietas atbalstīt, atbildētu. cilvēktiesību jautājumi nav nekādā veidā tikai mūsu interesu jautājumi, tas tiešām mūsu principāls jautājums. Cilvēktiesības var arī īstenībā izraisīt jauns konflikts vai jauns bēgļu krīzes. Konflikts situācijās, kur bieži vien noziegums pastrādā, mums ir grūti īstenībā uz tiem reģēt. Arī jau pēc tam, kad konflikts ir izdzis, noziegumi rada bailes un lielu spriedzi. Uh, un pēc tam vajag daudz gadus, lai to visu spētu pārvarēt. Tad ir mūsu pienākums aizsargāt un arī novērst šāda veida karnu šausmas ir ar vien lielāka daļa no mūsu rīcība politikas. Es arī prieku lasu, ka jūs viņomā ir ļoti skaidri uzlikt akcenti uz preventīvām darbībām. Arī ārējās darbības dienas tam ļoti rūpīgi seko, tā preventīvais darbs un karnozieguma izmeklēšana. Uh, Mēs visi esam interesēti, lai mēs novērstu cilvēktiesību pārkāpumus, un tad arī esam gatavi strādāt arī ar mūsu partnervalstu militārajām vienībām, lai kāpinātu viņu spējas pašaizsardzībai. Un vienlaikus ir ļoti svarīgs cits elements. À, vadarbība, kas ir à, saistīta ar dzimumu. 3,5 cilvēku, 3,5 miljonu cilvēku, pārkā sievietes, arī vīrieši un bērni, tika pakļauti šādai seksuālai vardarbībai. Un arī mēs lēšam kādu 700 tūkstoši tieši sīriešu, kas kā bēgļi ir devušies arī cietuši zināmā mērā no šādas vardarbības. Mums ir jāspēj sniegt skaidra atbildi taisnīgumu vārdā, jo nesodamība rada vēl lielāku naidu, atriebību un papildu ciešanas. Tātad tiesa un taisnīgums ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt ilgspējīgu mieru. Lai šo mērķu sasniegtu, mēs iesaistām, protams, būtiskas lietas - kriminālo tiesu un tiesu reformu. Un tad ja mēs šobrīd arī strādājam tieši tā, lai nepieļautu uh, nesodājumu daudzās vietās. Tad Sīrijā mēs runājam arī par daļēju mehānismu, uh, ieviešanu, lai tas tiešām darbotos. Eiropas Savienība šobrīd šim mehānismam paredz arī papildus līdzekļus pusotra miljona eiro apmērā. Es zinu, ka dalībās šobrīd strādā pie, un es reiķinos ar viņu atbalstu, un ar Eiropas parlamentu atbalstu, lai nu, panāktu vēl lielāku atbalstu. Irākā, kā mēs atkarojam, e, tiek atkarots jaunas teritorijas no Daesh, mums ir ļoti svarīgi arī pievērties cilvēktiesībām un tādēļ e- arī, arī ar Irāks un Kurdistānas reģionālajām valdībām mēs strādājam tieši, lai tiktu izsekoti arī visi tie noziegumi, kurus būtu iespējams nu pastāvējuši Irāks karaspēks. Vēl arī papildus tālāk Burundī mēs skatām izmeklēšanas komitejas izveidi pagājušā mēnesī. Tieši tas tika izveidots, lai skatītos Kongo Demokrātiskā republikā pastrādātos noziegumus. Esmu iepriecināta redzēt, ka jūs pamatāt mūsu darbu arī strādāt starptautiskā krimināla tiesā. Tā ir viena no būtiskajām mm, virzieniem. Mēs esam mm, snieguši milzīgu finanšu arī atbildu uh, 13 gadu garumā. Kopš Romas statūti ir piemēroti un visu šos 13 gadu laikā mēs Eiropas Savienību esam ļoti aktīvi strādājuši, lai to veicinātu. Un pagājušo gadu krīzes apstākļos mēs veicinām ļoti ciešas arī kontakts ar Āfrikas valstīm, tad, kad Brundī un uh, cits valstis atsāca uh, savu līdzdalību Romas statūto darbībā. Tagad viņi ir nu pat mainījuši savu nostāju, un tas bija ļoti sarežģīts process, bet nu nevaram teikt, ka viss jau ir iz... Mm, pabeigts. Uh, Romas statūta ar vienu ir jānostiprina. Un visbeidzot. Šis ir sarežģīts laiks starptautiskām organizācijām, multilaterālajām struktūrām, ANO un citām. Bez šaubām Eiropas Savienība pilnībā atbalsta multilaterālo pieeju, kas balstās starptautiskās tiesībās, cilvēktiesībās un spēcīgās starptautiskās organizācijās. Eiropas Savienība būs būtisks partners ANO un visām starptautiskām organizācijām, kas arvien cīnās par to, lai vadarbība saukt pie atbildības un arī nodrošināt mieru. Paldies! Liels paldies mūsu augstajai pārstāvjai un tiešām atvainojos, ka mēs pa divām stundām nokavējam. Nu jā, aptuveni pusstundu prasīja Simona Vairas eh, kundzes eh, piemiņai, bet, protams, pēc tam mēs pacentāmies vēl uz priekšu, bet es tiešām varu apsolīt, ka nākamajā punktā uh, brīvajā mikrofonā tiks atvēlētas tikai 5 minūtes. Paldies par izpratni un paldies, ka jūs pievērsāt uzmanību šim faktam. Esmu saņēmis no